Good afternoon, everybody. Uh... Labu pēcpusdienu visiem, saka priekšsādātājs. Ir desmit pāri trījiem, un mums vajadzētu sākt darbu. Pēc skandināvu un zviedru laika šai sanāksmē jau desmit minūtes kā vajadzēja ritēt uz priekšu. Bet nu tāda dzīve ir šeit parlamentā, tās tā viss nav. Pāriešu tūlīt uz zviedru valodu, un tāpēc lūdzu visus uzlikt austiņas. Uh, Nu, ja jūs interesē tas, ko es saku, protams, nu varbūt šeit gan ir arī mm, skandināvi, kas man sapratīs bez austiņā. Ok, som sagt var, hjärtligt välkomna en gång. Och, eh, vi... Visi laipni lūgti šai sanāksmē. Sāksim ar pirmo punktu, protams. Darba kārtības pieņemšana. Nesam saņēmuši nekādus priekšlikumus par darba kārtības grozīšanu un tāpēc ierosinu to uzskatīt par apstiprinātu. Tālāk otrais darba kārtības punkts. Priekšsādātāja paziņojumi. Jūs redzēsiet, ka jums do dokumentos ir iekļaut iepriekšējo sanāksmu protokoli. Ja jums nav nekādas piezīmes par to, tad šos protokolus uzskatīsim par apstiprinātiem. Atgādināšu, ka rīt 21. jūnijā mēs runāsim par pētniecības, eh, par sievietu pētniecības jomā un eh, faktu, ka nepieciešams, lai vairāk sievietes piedalītos pētniecības darbā. Um, tiks tātad uh, rītdien 13.30 notiks prezentācija. Un pēdējais paziņojums no manas puses. Prezidijs ir pieņēmis lēmumu padarīt daudz efektīvāku tulkošanas pakalpojumu izmantošanu. un tāpēc varēsim tikties tikai pirmdienās un otrdienās. Tātad šajās dienās mums būs pieejams tulkojums tajos laikos, kad to vēlamies, un tas nozīmē, ka nākotnē principiāli mums arī balsojumam būs jānotiek otrdien, 9 no rīta. Tātad komiteju sanāksmu nedēļās, protams. Tālāk pāriesim uz nākamajiem darba kārtības punktiem. Redzu, ka Papadopolu kundze jau ir klāta. Viņa ir atzinuma sagatavotāja ziņojumam par pētniecības un inovācijas pamatprogrammu 2014-2020 gadam apvārsnes 2020. Nu, un bez kavēšanās, bez vilcināšanos došu vārdu Papadopolu kundzei. Lūdzu. Uh, oh, yes. Hello, everybody. Labdien visiem! Atvainojos, ka nedaudz aizkavējos, bet tur uzsnēs ļoti svarīgas diskusijas ar ēnu referentiem par Eiropas pilsonības gadu. Un tikko noslēdzās eh, tā, šīs diskusijas, trialogi nerisinās viegli, bet jautājums, par kuru runājam šodien šeit, lūk par apvārsnes 2020 izveidi. Tā arī ietver programmu pētniecībai un inovācijām laikam no 2014. līdz 2020. gadam. Šī programma paredzējusi nodrošināt Eiropas globālo konkurētspēju. Tas ir finanšu instruments, kas ļaus izveidot novatorisma Eiropu, un tā ir viena no flagmaņa iniciatīvām 2020 Eiropas stratēģijā. Laikā no 2014. līdz 2020. gadam paredzēts apmēram 80 miljārdu budžet, eiro budžets, un apvārsnes 2020 ir daļa no mūsu centieniem radīt izaugsmu un nodarbinātību Eiropā, cenšoties augt par izcelības centru. Tādējādā, tā, tādējādi vēlamies apkopot visu pētniecību un e, novatorismu un svarīgi vienlaicīgi veicināt arī dzimumu līdztiesību. Un tam jābūt svarīgam aspektam šajā jomā. Līdz 2020. gadam nepieciešams, lai vismaz viens miljons pētnieku vairāk būtu šai, šajās, šai programmā un jānodrošina dzimumu līdztiesība. Eiropas Savienībai jāizdara būtiski centieni, lai šo programmu atvērtu vairāk dalībniekiem, it īpaši zinātniecēm, zinātniecēm no visas Eiropas. Tas savukārt nozīmē, ka nepieciešams nodrošināt zinātnisko izcelību tehnoloģiskās, e, to, tehnoloģisko novatorismu arī šai programmā, un Eiropas Savienībai nepieciešams būtiski palielināt pētnieču skaitu. Uh, šajā vienu papildus miljonu pētnieku skaita ietvaros. Es savos grozījumos šos elements arī attiecīgi uzsveru, galvenokārt pievienojot, pie, pievēršoties dzimumu līdztiesības sistematizācijas jautājumiem apvārsnī 2020. Un e, runājot par to, ka nepieciešama gan sievietes, gan vīriešu pētniecībā, jābūt labākai pārstāvībai sievietēm, turklāt arī finansējumam jābūt sadalītam taisnīgi. Nu, pastāstīšu jums, e, kādu ziņojumu tad esmu sagatavojusi. Mēs vēlētos, lai šis dzimuma līdztiesības jautājums apvārsnī 2020 parādītos arī prioritātēs. E, Izzinātnes izcīlībā, vadošajā lomā rūpniecībā un sabiedrības problēmu risināšanā. Un arī visās konstatētajās sabiedrības problēmu jomās, kā integrētajā asī fundamentālajos pētījumos Turklāt tam jāatspoguļojas arī finansējuma piešķiršanā, tā lai tas tik izmantots, eh, veidojot rādītājus pa dzīvumiem un panāktu līdzsvarotāku sieviešu līdzdalību ES finansētos pētījumus. Parasti redzam, ka finansējums pētījumiem iet zinātniekiem, vīriešiem un nevis sievietēm. Tas ir šķērslis, šķērslis, pret ko mums jācīnās. Un ir vēl viens čērslis, lūk, šis stikla griestu, šī stikla griestu parādība. Uh, jo ir ļoti daudz spējīgu zinātnieču, kam ir ļoti laba profesionāla attieksme, un kas, piemēram, lūk, eh, ir pelnījušas paaugstināšanu amatā, bet tās šo paaugstinājumu nedab nedabū, jo tas tiek piešķirts vīrietiem. Tā ir, lūk, šī stikla griestu parādība, kas ir milzīgs šķēslis sievietēm ar ambīcijām. Un tāpēc arī šajā jomā mums vajadzētu šo šķēsli apkarot. Pētniecēm jābūt vadošajos amatos, pētniecības un novatorismu jomā. Un e, tieši tāpēc e, jāceras, ka tā ir parādība, kas aktuāla visās Eiropas Savienības daļās. Jāveicina pētnieču un zinātnieču līdzdarbība visās zinātnes jomās, ne tikai konsultatīvajās grupās un visās struktūrās, kas saistīts ar apvārsnes 2020 programmu visos šajos iespējamās vadošajās grupās, augsta līmeņa sarunu paneļos, ekspertu grupās un tā tālāk. Tāpat arī universitātēs, pētniec, pētniecības institūtos, jo arī tur redzam, ka pārsvarā tomēr dominē vīrieši. Turklāt Vēlamies, lai pētniecības telpā nebūtu norobežojums starp sievietēm un vīriešiem. Ne dalībvalstīs, ne Eiropā kopumā. Mums jāveicina ideja, ka zinātne ir interešu lauks, kas ir aktuāls abiem dzimumiem, ne tikai vīriešiem. Un visbeidzot, ņemam vērā arī to faktu, ka ir ļoti zema līdzdalība no pētnieču puses 6. un 7. pētniecības pamatprogrammā, un tāpēc apārsnī 2020 šis jautājums jārisina, veicinot vienlīdzīgas iespējas profesionālai izaugsmē eh, gan pētniekiem, gan pētniecēm, pievēršoties īpašu uzmanību viņu mobilitātajiem veidiem, kā saskaņot ģimenes un darba dzīvi. Nu, tādas ir tās galvenās domas, ko esam ierosinājuši savos grozījumos, un, protams, labprāt uzklausīšu arī citus viedokļus. Uh, lai, zinām par, lai, lai uzzinātu par to, kā jūs, prāt, varbūt šo ziņojumu padarīt vēl tādu spēcīgāku un kvalitatīvāku. Liels paldies, saka priekšsēdētājs. Šķiet, ka neviens nav lūdzis vārdu. Eh, innan jag lämnar ordet till eh, eh vidare så vill jag bara säga att jag... Pirms došu vārdu kolēģiem, gribu mūsu vidū sveikt apmeklētāju grupu. Tos uzaicinājusi Lohbīlers kundze. Jā, sveicam jūs, priecājamies jūs šeit redzēt. Tik jauki redzēt, ka sabiedrība seko mūsu komitejas Um, darbam. Šaķie kundze, priekšsēdētāji, es gribēju pateikties jums, ka devāt man vārdu, izteikšos pavisam īsi, bet gribēju tomēr teikt pateicības vārdu Papadopolu kundzei par to, ka viņi ir ieguldījis savu darbu ši, šajā tēmā. Jo šī tēma nenoliedzami ārkārtīgi svarīga. Tā ir e, svarīga tāpēc, un to uzsvēršu, ka gan valstis, gan ģimenes ļoti daudz iegulda, lai vienlīdz, nodrošinātu vienlīdzīgu izglītību zēniem un meitenēm. Un meitenes ir ļoti labi izglītības, izglītotas. Šie centieni savukārt nepie kā nenoved, ja mēs meitenēm neļaujam, nedodam atbalstu tālākas karjeras veidošanai, arī pētniecības jomā. Respektīvi, šo meiteņu virzīšanās, studenšu virzīšanās uz pētniecības jomas pusi e, ir kas tāds, kas būtu jāpadara par politisku mērķi. Tam jābūt politiskam mērķim, un nedrīkstam meitenes tur ierobežot. Valsts, un to es esmu konstatējusi, e, lielā mērā e, pra, ne, nenosaka ierožino, iero, e, ierobežojumus privātajam sektoram. Un tur, lūk, vienlīdzība līdz ar to netiek nodrošināta. Pētniecības jomā, protams, ir ļoti liela privātā daļa. Es ļoti labi par to esmu informēta. Tas ir tā ir daļa no manas profesionālās karjeras. Un parasti šajās nodarbinātības piramīdos, e, institūtos un tā tālāk sievietēm parasti ir varbūt tādi nenovērtātāki amati vai arī tādi netika augsti amati. Bet, un ar šī ziņojuma palīdzību mums ir jāpadara šo sieviešu status pavisam legāls un jārod viņām šī pavisam pamatotā vieta pētniecības pasaul pasaulē visās jomās. Augstu vērtēju arī to, ka šeit runājam par cīniņu pret stikla griestu parādību. Tā ir pavisam konkrēta realitāte. Sievietes netiek pietiekami novērtētas, tā tiek, tām tiek muždien uzdot jautājumi par to, vai viņas vispār spēs ieņemt tādu vai citādu amatu, un domāju, ka eh, šis ir ārkārtīgi vienkāršs arguments, un ir tik viegli sievietes vienkārši lūk atstāt nesvarīgākos amatos, zemākos amatos, dodot priekšroku vīriešiem kopējajā kar karjeras piramīdā. Es domāju, ka mums ir jānodarbojas ar šo jomu, kas ir, manuprāt, ārkārtīgi nozīmīga. Tā attiec uz visiem sektoriem, respektīvi šī karjeras pamatotība, vienot, vienlīdzība karjeras jomā starp vīriešiem un sievietēm, jo mēs jau zinām, ka sievietēm parasti karjeras kāpnes vis tā nesniedzas uz augšu kā vīriešiem. Uh, un tāpēc domāju, ka ļoti labi, ka pievēršamies šai jomai, uh, un mūsu kolēģi šķiet ļoti labi ir šo jomu izskatījis savā ziņojumā. Un uh, es domāju, ka tāpēc ir vajadzīgs uh, tiešām viņas ņemt, nu, grozījumā, zinām, arī ņemt vēlā tālākā darbā. Paldies! Nākamais runātājs - Johansson kungs. Tack så mycket, herr ordförande, och tack. Lielas paldies priekšsādātāji. Gribu teikt paldies arī referentai par to, ka viņi sagatavojusi šo atzinumu. Apārsnes 2020 ir paredzēts, lai uzlabotu pētniecības jomu kopumā. Un šeit runājam tieši par vienlīdzības izveidošanu starp vīriešiem un sievietēm šai pētniecības jomā. Priekšlikumi, kas iekļaut atzinumā, manuprāt, ir ārkārtīgi interesanti. Te ir arī konkrēti priekšlikumi par to, kā uzlabot vienlīdzību pētniecības programmās, un šobrīd tā ir milzīga problēma. Problēma ir tāda, ka sievietes program, pētniecības programmās piedalās daudz mazākā skaitā nekā vīrieši. Domāju, ka vajadzētu iesniegt vēl citus grozījumus, lai uzsvērtu tieši šos mērķus apvārsnī 2020. Ir nepieciešams, lai pētniecībā piedalītos daudz vairāk gan sievietes, gan, protams, arī vīrieši. Un to, lūk, arī uzsveram savos grozījumus. Esmu konstatējusi, ka arī referente uzsver līdzīga veida punktus un uzstāja uz to, ka gan sievietēm, gan vīriešiem ir jāspēj veidot karjera pētniecības jomā. Ir, protams, arī tādas jomas, kur, piemēram, vīrieši ir mazāk pārstāvēti, piemēram, medicīnas aprūpas jomā atsevišķās valstīs. Rūpniecības komitejā piedalījos ēnu referentu sanāksmē strādājot pie šī konkrētā ziņojuma par apvārsni 2020 Un, kā jūs zinat, ar šo, šo programmu saistīti vairāki ziņojumi. Mēs savukārt izsakām savu atzinumu tikai par vienu no tiem. Es domāju, ka ir svarīgi aizsargāt mm, līdztiesību uh, arī attiecībā uz citiem ziņojumiem. Jo domāju, ka līdzdalība šeit ir, līdzdalības jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Tāpēc ārkārtīgi svarīgi, ka mēs kā deputāti šīs komitejas darba ietvaros runājam par to un nododam šo vēsti tālāk arī mūsu politiskajām grupām. Jo tieši politiskajās grupās galu galā tiek pieņemti tālākie gala lēmumi par sieviešu lomu un arī par grozījumiem, kas paredzētu, lūk, lai atspoguļotu sieviešu lomu pētniecībā. Tātad šīs idejas nedrīkst palikt tikai šajā telpā, šīs komitejas eh, eh, kompetencē. Tam jāiet ir tālāk jo galu galā mums taču gaidām jaunā astotā pētniecības pamatprogramma. Un tā gan tā vairs nesauc, tā lūk, tagad sauc sapārsnes 2020. Te ir, protams, ir arī dažādas izmaiņas, bet pats galvenais ir tas, ka pētniecībai un novatorismam ir ļoti liela loma arī tirgū, darba tirgū. Un tas jāuzsver. To arī par to runāju savos grozījumos. Šeit nerunājam tikai un vienīgi par pētniecības dēļ. Ir jāpalīdz arī novatorisma jomā, tātad visā šai darba tirgus jomā trīs kopējie pīlāri, kas ārkārtīgi svarīgi apvārsnī 2020. Paldies par uzmanību. Okay, då undrar om eh, jag kan ge ordet till eh, fru... Paldies. Nu tad tālāk došu vārdu nākamajam runātājam. Oh, sorry. Sorry for the pronounce. Atvainojos, ja nepareiz izrunāju jūsu vārdu. Masikas kundze. Paldies, priekšsādātāji! Pirms sākšu runāt par apvārsnes 2020, pavisam īsi gribu atgriezties pie šīs prezentācijas, ko minējāt attiecībā uz kampaņu. Tātad prezentācija, kas paredzēta rīt, no tūkiem sapratām, ka tas sāksies pulksten piecos, bet taču sāksies 2.30, vai ne tā? In the building Joseph Antal room. Joseph Antal ēkā 4Q2 un tā sāksies ar uzrunu no mūsu komisāras puses, Gegna Kvinskundas puses. Prezentācija ilgs apmēram pusotru stundu. No mūsu komitejas eh, tur piedalīsies arī Tara Bēlas kungs un viņš arī šīs kampaņas uzsākšanas prezentāciju noslēgs. Visi tur ir laipni gaidīti, tā ir kampaņa, kas eh, mūsu komisārei ļoti tuvas sirdī, un tas ir viena no viņas apņemšanās punktiem, ko viņa 2010. gada uzklausīšanā eh, jau izklāstīja. Jo galu galā tā doma ir tāda, ka mums ir jārāda citiem paraugs. Un, eh, lūk, tas cieši savīsies ar apārsnes 2020. 20 kas attiec uz septīto pamatprogrammu, esam darījuši visu, ko varējuši, lai spēcinātu dzimumu līdztiesības jautājumus. Ir īpaši norādot arī uz to konkrētā pantā, 50. pantā kur runājam par dzimumu līdztiesības dimensiju tieši tādā veidā, kā par to runājam šobrīd. Tātad līdztiesīgu piedalīšanos arī no sieviešu pētnieču un zinātnieču puses, lēmumu pieņemšanā attiecībā uz pētniecību un novatorismu un dzimumu līdztiesība turklāt visā šai telpā ir kaut kas tāds, ko vēlamies uzsvērt apvārsnes 2020. Es ņēmu vērā visus komentārus, kas tika izklāstīti tieši šķiet atbilst arī tam, ko komisija vēlas veicināt apvārsnes 2020 kontekstā, ir ja tīpaši runājot par šo pāris, pāris sektoriem ejošo pieeju, tā kā tas minēts 13. pantā un pielikuma pirmajā daļā, kur minētas visas programmas. Tātad šie elementi jau ir minēti. Nolūks ir tieši tāds, kā mēs uh, to šeit apspriežam. Kas attiec uz lēmumu pieņemšanas procesu un vienlīdzīgu sieviešu līdzsvarotu sieviešu un vīriešu pārstāvību lēmumu pieņemšanā. Lūk, lietojam tieši šādu formulējumu - līdzsvarots, līdzsvarota pārstāvība. Arī tas ir viens no komisijas mērķiem uh, Eh, vismaz tā vēlas, to šādu principu attiecināt uz savām komitejām, kas attiec uz universitātēm un pētniecības institūtiem. Gribu, kolēģi, vērst jūsu uzmanību uz to, ka komisijas finansētais projekts pētniecības, septītās pētniecības pamatprogrammas ietvaros un apvārsnes 2020 programmu ietvaros, e, tie finansējums tiek piešķirts pamatojoties uz komandām. Nu, protams, varam skatīties, kā, no kā sastāv šīs komandas, bet katrā ziņā nevaram tiešā veidā ietekmēt universitātes un pētniecības institūtus. Tam ir vajadzīgas citas iniciatīvas, kas tad attīst, attīstītos šajā kopējā pētniecības telpā bet ir arī īpašs finansējums paredzēts tieši dzimumu līdztiesībai, kas e, iekļauts um, sadaļā par novatorisku sabiedrību un sociāliem problēmu jautājumiem un e, zinātnes jomu iekļaušanu sabiedrības dzīvē, septītās pamat, pētniecības pamatprogrammas ietvaros, un tur tiek runāts, ka lūk finansējums pētniecības organizācijām un universitātēm pie, tiek piešķirts ja, ja tās īsteno dzimumu līdztiesības stratēģijas un plānus. Lūk, tas ir tas, ko arī pieprasām no universitātēm, bērniecības institūtiem, un tad viņi var saņemt arī papildus finansējumu, lai mudinātu viņus šādas stratēģijas īstenot un lai viņi tad attiecīgi labi iedrētos kopējā pētniecības telpā. Thank you very much and uh, thank you for correcting me. It was not my. Sirsnīgs paldies pasākums sāk beigsies pulksten 5 un sāksies pulksten 14.30. Es atvainojos, es pats pieļauju kļūdu aprakstot pasākumu sākumu beigu laiku, saka priekšsēdētājs. Došu vārdu atkal Papadopulu kundze atzinuma autorei. Paldies, priekšsēdētāji! Gribētu pateikties visām deputātēm un deputātiem par komentāriem. Pilnībā atbalstu to, ko teica Marija Šartie un ko teica Johansson kungs. Marija Šartie šeit runāja par stikla griestiem. Un, protams, ka to nedrīkstam izmantot kā alibi, lai nemēģinātu uh, iz, uzlabot sieviešu zinātnieču un pētnieču karjeras iespējas. Ir ļoti daudz sieviešu, kas ļoti labi plāno savu karjeru Johansson kungs uzsvēra, ka tad, kad mēs formulējam un radām jaunus, novatīvus produktus, tad šajā procesā jāiesaist sievietes, lai viņas pieņemtu lēmumus par to, kāda veida produkti mums ir nepieciešami, kuri ir vispiemērotākie tirgumi un kuri ir vispieprasītākie, un kuri ir arī patērētājām visnepieciešamākie pareizās pieejas izvēlēšana, tāpat arī finansējuma piešķiršana gan vīriešiem, gan sievietēm zinātnē un pētniecībā ir absolūti svarīgi. Tas arī ir jāuzsver visos programmu dokumentos, jo savādāk sievietes zinātnieces nekādus brīnumus nevarēs pastrādāt. Kā jau pareizi šeit tika pieminēts, komisāra rīt uzsāks debatas par šo ļoti svarīgo tēmu. Gribētu aicināt visus piedalīties šajā pasākumā. Divu gadu kampaņa par sieviešu iesaistīšanu zinātnē un novatorismā ir bijusi ļoti auglīga. Mums jācīnās, protams, pret stereotipiem. Gribētu aicināt jūs visus un visas, kā jau es teicu, piedalīties rīt šajā pasākumā. Tur uzstāsies vairāk Eiropas parlamenta deputāti. Protams, būtu ļoti svarīgi, lai strateģisku lēmumu pieņemšanā tiktu uzklausīta ne tikai sieviešu balss, bet arī to vīriešu balss, kuri apzinās, ka ir šie te dzimumu jautājumi vēl, kas nav atrisināti. Augšējos lēmumu pieņemšanas slāņos mēs redzam sievietes, taču ļoti ceram, ka tie vīrieši, kas nonāk līdz šiem varas augstumiem, sapratīs, ka dzimuma integrācijas jautājumi ir ļoti svarīgi, ka tie var palīdzēt pieņemt strateģiskus lēmumus, tie var palīdzēt pārvarēt arī dažādus šķēršļus. Nu, viens no šiem šķēršļiem neļauj sievietēm piedāvāt e, sabiedrībai visu to, ko tās varētu piedāvāt. Paldies, Papadopulu kundzei! Līdz ar to debats par šo jautājumu ir beigušās. Īsi aprakstīšu tālāk paredzēto darba kārtību. Grozījumi ir jāiesniedz līdz 25. jūnijam. Komitejā par atzinumu balsosim 10. jūlijā un plenārsēdē. Visticamāk, šis ziņojums tiks izskatīts septembrī. Līdz ar to šis darba kārtības punkts ir izskatīts nodošu prezidentūras uh, prez, priekšsēdētājs lomu Šartie kundzei. Merci, nous. Paldies! Pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir ceturtais punkts. Sieviešu loma vidē draudzīgā ekonomikā. Izskatīsim Gustafsona kunga ziņojumu. Pirmkārt, došu vārdu referentam. Viņš īsi aprakstīs savu ziņojumu. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Pirmkārt, es gribētu teikt, ka es esmu ļoti pateicīgs jums par tiem grozījumiem, ko jūs man iesniedzāt. Paldies par to! Šo ziņojumu es jau vienreiz prezentēju, un šīs prezentācijas laikā es redzēju, ka, protams, nav iespējams šajā ziņojumā iekļaut visu to, ko man būtu gribējies. Kā jūs zinat, mēs esam ierobežoti gan raksta zīmju, gan lapušu skaita ziņā, rakstot ziņojumus. Uh, Taču, neskatoties šiem ierobežojumiem, es eh, ceru, ka mēs varēsim uzlabot teksta kvalitāti. Es domāju, ka ar jūsu grozījumu palīdzību bez šaubām tas tā arī notiks. Ir vesela virkni lielisku grozījumu, bet ir arī citi grozījumi, eh, kurus es mēģināju izvērst par tādiem kā kompromisu grozījumiem. Pavisam īsi aprakstīšu to, ko esmu saņēmis no jums, un pēc tam došu jums vārdu. Pirmkārt, jāsaka, ir trīs grozījumi. kas liek domāt, ka dažādos valodu variantos šajā ziņojumā ir atšķirības. 15. grozījums, ko iesniedz Johansson kungs, piedāvā grozīt vārdus. Dati pēc dzimuma specifikas Zviedrijas variantā šāda problēma nepastāv. Tur jau tāpat viss ir ļoti skaidri pateikts. Johansson kungs ir iesniedzis arī 25. grozījumu, un es viņam gribu pateikties par to, ka viņš tik vērīgi lasīs ziņojumu, ka ir pamanījis arī šādas te mazas nepilnības. Johansson kungs 25. grozīmā saka, ka zviedriski ir teikts, ka ir nepieciešams dzimumu perspektīvu iekļaut visos vīdas tiesību aktos. Viņš saka, ka angliskajā versijā ir rakstīts līdztiesības politika un nevis dzimumu jautājumu integrācija. Tātad tiek izmantoti dažādi atšķirīgi termini zviedru un angļu valodā. Trešā šāda kļūda ir aprakstīta 55. grozījumā, ko arī ir iesniedzis Johansson kungs. Atkal gribu viņam pateikties par to. Johansson kungs raksta, Zviedru versijā ir rakstīts, ka dalību valstīm jāizmanto tādas metodas, kas veicinās vīriešus, kas aicinās vīriešus izvēlēties dažādas karjeras. Angļu versijā ir teikts, ka ir jāveicina sieviešu profesionālā izvēle, kas ir pilnīgi otrādi. Nu, šķiet, ka mēs sakam, teiksim, ka vajadzētu vēl vairāk sievietes iesaistās veselības aprūpas nozarē. 55. grozījums attiecas uz 23. punktu. Oriģināls ir zviedru valodā, angļu valodā šis punkts ir iztulkots savādāk. Tik tiešām ir nepieciešams šīs kļūdas labot. Uh, Pēdējais piemērs tiešām ir kliedzošs. Zviedru vārds vīrietis ir pārtulkots angliski kā sieviete. Tālāk ir vēl divi elementi šajos te grozījumos, kas dažādu iemeslu dēļ man šķiet nevietā. Janaku Dakis kundze kārtējo reizi piedāvā parlamentam strādāt vienā vietā. Nu, es personiski tam piekrītu, protams. Es domāju, ka tas ir um, briesmīgi, ka mēs nemitīgi braukājam starp Briseli un Strasburu. Taču man šobrīd ir grūti saskatīt, kāds pamatojums ir šāda priekšlikuma iesniegšanai tieši šajā ziņojumā. Manuprāt, šim grozījumam šeit nav vietas. Mums vajag runāt par tādiem vispārīgiem dzimumu vienlīdzības jautājumiem, un pēkšņi šī te diskursa laika, laikā un vidū mēs sakam, ka parlamentam ir jāstrādā vienā darba vietā, nevis divās. Nu, es nevaru atbalstīt šādu grozījumu. Tālāk Juhansson kungs vienā no saviem grozījumiem piedāvā mainīt šī ziņojuma virzību un pat arī ziņojuma nosaukumu. Es gribēju, lai šis ziņojums sauktos dzimumu līdztiesība vidē draudzīgā ekonomikā, taču ziņojums saucas sieviešu lomu vidē draudzīgā ekonomikā. Nu, patiesībā šim nosaukumam varbūt nav tik ļoti liela nozīme. Johansson kungs arī tāpat kā es gribētu, lai būtu šī dzimuma vienlīdzība. Vai mūsu komiteja vēlētos mainīt šo ziņojumu nosaukumu? Nu, ja vēlētos, tad tas nozīmētu, ka mēs vairs neesam atbildīgie par šo te nosaukumu, jo šādus lēmumus pieņem komiteju priekšsēdētāja konference. Viņiem ir jā, jā, jāapstiprina šāda te ziņojuma nosaukuma maiņa. Un tas atkal visu sarežģītu, jo tad lietas ievilkto, šī ziņojuma izskatīšana ievilktos, un tas būtu ļoti žēl. Jo tas nozīmētu, ka šis ziņojums nenonāks plenāru sēdē novembrī. Es gribētu, lai šis ziņojums taptu pēc iespējas īsākā laikā. Un tādēļ no tāda gluži egoistiska viedokļa. Es varu teikt tā, ka varbūt tikai seši pašiniciatīvas ziņojumi katrā komitejā. Ja mēs prasīsim nosaukumu maiņu, un parlamentāro komiteju priekšsēdētāja konferences to atļaus, tad tas nobloķēs procedūru visiem citiem ziņojumiem, un mēs nevarēsim sagatavot nevienu citu pašinstīvu ziņojumu. Es runāju ar koordinatoriem. Un, protams, būs jāskatās, ko saka citas politiskās, ko saka politiskās grupas. Taču realitāte ir tāda, ja mēs tiešām par varītēm vēlamies mainīt šo nosaukumu, tad tas ievilks ziņojumu izskatīšanu. Tālāk ir vēl vesela virkne grozījumu, kuros ir runa par uzņēmējdarbību un par maziem uzņēmumiem. Es zinu, ka vairums deputātu un deputāšu mūsu komitejā vēlētos, lai mēs runātu par MVU. Tādēļ es uzrakstīju kompromisa ziņojumu, kurā mēģinu sasaistīt šos te mazos vidējos uzņēmumus un pārējo teksta daļu, veidojot tādu tā kā sasaisti. Ceru, ka jūs pieņemsiet manis piedāvāto kompromisu. Vairākus grozījumus esmu centies apvienot, ne jau tādēļ, ka tie būtu slikti uzrakstīti, bet tādēļ, ka tajos ir izteikti vairāk vai mazāk viena doma. Es mēģināju izvairīties no pārmērīgas teksta pagarināšanas un sarežģīšanas, un tādēļ arī apvienoju šos dažus grozījumus. Un visbeidzot, es arī pats esmu iesniedzis grozījumus. Cita starpā es piedāvāju definēt to, kas tad ir šī vidē draudzīgā vai zaļā ekonomika. Tas ir jēdziens, kas tiek lietots pa labi un pa kreisi, tāpēc, ka tas ir moderns un daudziem patīk. Mēs sākām, ka ir nepieciešams piešķirt uh, zaļo perspektīvu tam vai citam procesam, bet neviens nezina, par ko ir runa. Un tādēļ, es domāju, būtu ļoti noderīgi ziņojumā definēt, kas ir vidē draudzīga ekonomika. Es šeit uzsveru arī sociālo dimensiju ekonomikā, ne tikai vides aspektus. Es eh, vēlētos eh, kā grozījumu iesniegt arī to, ka struktūra fondi labi jāizmanto. Mans trešais grozījums patiesībā jau parādās zīmoj, eh, ziņojumā. Tajā es runāju par to, ka ir jāpārskata izaugsmas rādītāji bez IKP ir jāņem vērā arī dažādi citi ekonomiskie rādītāji un elementi, ekoloģiskie rādītāji un tam līdzīgi. Priekšpēdējais no maniem grozījumiem ir numur 61, un tajā Es pieskaros darba laika jautājumam vai darba ilguma jautājumam. Jautājums ir tāds, vai mums ir jāvērtē tas, cik daudz lietu tiek saražots vai cik labi tiek izmantots strādājušā rīcībā esošais laiks. Tāpat arī es uzsveru to, ka ir jācīnās pret bezdarbu un pret piesārņojumu. Un visbeidzot 69. grozījums, kas arī ir mans grozījums. Tajā es aicinu ārpolitikas izvērtēšanā ņemt vērā taisnīgu tirdzniecību, vides aspektus un dzimumu vienlīdzības aspektus. Tas arī ir viss, ko gribēju teikt par grozījumiem. Labprāt jūs uzklausīšu un dzirdēšu jūs komentārus. Paldies! Paldies, priekšsēdētāja kungs! Paldies, referenta kungs, kas jūs šoreiz esat par šo ļoti skaidro ievadu. Pilnībā piekrīt jūs izvēlētajai pieejai attiecībā uz grozījumiem. Nu, piemēram, uz to grozījumu, kurā runa ir par parlamenta darba vietu, jūs pareizi teicāt, ka šīs grozījums ir gluži nevietā. Tūtaļ pat aicināšu izteikties kolēģi Romevu ir Ruedu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Mikel, par ziņojumu. No manas puses darāmais bija vienkārši. Es vienkārši izlasīju pamatojumu un tad arī pašu tekstu. Un, manuprāt, tas ir, tas atbilst veseliem saprātam pamatā un uh, ir lietas, ko mēs varētu formulēt stingrāk, tomēr uh, ir būtiski apzināties divas lietas. Pirmkārt, ir būtiski neaizmirst dzimumu līdztiesības perspektīvu visās eh, krīzes daudzajās dimensijās. Te es, eh, piemēram, runāju ne tikai par vides krīzi, bet arī par ekonomisko un politisko krīzi. Pastāv šis uh, krīzes aspekts trīstūris, kas ir savstarpēji saistīts. Un uh, es uzskatu arī, ka vajadzētu sasaistīt šos trīs aspektus, un šajā jomā ir maz grozījumu. Tomēr es domāju, ka Jūs pieminētie grozījumi un citi patiešām uzlabos tekstu. Man ir vēl pāris piezīmju. Pirmkārt, šis tehniskais jautājums par nosaukumu. Vai ir iespējams mainīt uh, ziņojuma nosaukumu? Manuprāt, tas būtu būtiski plenāru sēdēji, lai izvairītos no sarežģījumiem lai izvairītos no tās problēmas, ko jūs aktualizējāt, bet mēs par to varam parunāt arī vēlāk. Un mums vajadzētu arī mēģināt iekļaut šādus tādus secinājumus, kas varētu rasties Rio plus 20 gaitā, jo uz dzimumu līdztiesību varētu attiekties arī uh, daudzi citi uh, secinājumi no gaidāmajām diskusijām par vidē draudzīgu ekonomiku. Un es vēl vēlētos uzsvērt divas domas. Johansons uh, jau norādīja uz vienu no tām, iesniedzot savu grozījumu, ir būtiski saprast, ka krīze ir veicinājusi valstu budžetu samazināšanu, kas izraisīja veselu drāmu tā dēvētajos uh, eh, sabiedriskajos pakalpojumos. Sievietēm, arī sievietēm, kas strādā šajā sektorā, lai risinātu šīs problēmas, ir būtiska ne tikai vidē draudzīga ekonomika, bet arī vienkārši ekonomika, kuras pamatā ir labklājības valsts eh, pīlāri. Mums ir jāsaprot, ka tam pīlāram, ko, ko, ko piedāvā valsts aspekts, nevajadzētu tikt apdraudētam. Un vīdes dimensija ir jāskata kopā ar sociālo dimensiju kas eh, ir pasliktinājusies mūsu pagātnes politisko stratēģiju rezultātā. Ir jāiesaista dzimuma perspektīva krīzes kontekstā, mēs to nedrīkstam aizmirst, un tas ir būtiski. Ir jāmēģina saglabāt tas līmenis, ko esam sasnieguši, un, manuprāt, tas jau arī ir iekļauts grozījumos. Runājot par otro aspektu, lai nodrošinātu sievietes lomas palielināšanos tā dēvētajā vidē draudzīgajā ekonomikā, ir jāsaprot, ka ir jomas, kurās dominē vīrieši. Mums ir jāorganizē sabiedrība tā, lai vīrieši pievērstos arī tā dēvētajai privātajai dimensijai. Tāpat arī vajadzētu domāt par visas sabiedrības pārstruktūrēšanu. kas arī ietekmētu ekonomiskos apsvērumus. Un uh, es domāju, ka nekas vairāk man arī nav sakāms. Es vienkārši gaidīšu Mikaela kompromisu priekšlikumu, un tad mēs varēsim turpināt eh, diskusijas. Paldies Romēvai Roeda kungam. Gribētu pavisam īsi precizēt par nosaukumu māņu, par ziņojumu nosaukumu māņu, kas te tika pieminēta. Jūs zinat, ka atļauja rakstīt ziņojumu ir tāda diezgan stingra un tādēļ neapšaubāmi uh, Eh, šāda te nosaukuma maiņa nozīmētu vilcināšanos. Tas, protams, nenozīmē, ka mēs nevaram to prasīt. Jonson, Johansson kungs, jūs prasījāt, jūs gribējāt runāt. Fru ordförande och eh, herr rapportör. Paldies priekšsēdētāji, referenta kungs. Es vēlētos pateikties par labi sagatavoto ziņojumu, un man ir prieks, ka komiteja ir pievērsusies īstajiem jautājumiem no dzimuma līdztiesības perspektīvas viedokļa. Un, uh, jā, es uh, pateicos, ka referenta kungs ir uh, ņēmis vērā manas nostājas, un es atbalstu viņu uh, tajās iniciatīvās. Uh, kuras mēs šeit izvēlamies atbalstīt, proti ekoloģiskā ilgtspēja un plašāka perspektīva attiecībā uz zaļiem transportlīdzekļiem, pētniecību, inovācijām, vidē draudzīgu enerģiju un degvielu atbalstīšanu. Un ir ļoti būtiski, lai tiktu veikta analīze, kurā uh, Um, tiktu pētīts, vai uh, sievietes un vīriešus uh, ekonomiskā situācija ietekmē vienādi, un vai nav kādi aspekti, kas ir specifiski dzimumiem. Runājot par pašu ziņojumu, vēlos norādīt, ka uh, Ir jārunā arī par pārvaldības aspektiem, un jāteic, ka šis jautājums ir ticis labi apskatīts. Un eh, es domāju, ka arī eh, šajā komitejā tas tiek atbilstoši darīts, eh, jo īpaši, ja mēs domājam par, par tiem cilvēkiem, vīriešiem un sievietēm, kas šeit strādā par koordinatoriem. Paldies Johansson kungam! Jūs esat Alde grupas ēnu referents. Tagad došu vārdu Tomson kundzei, kas arī ir ēnu referenta sociālistu grupā. Uh, Paldies. Pirmkārt, es vēlētos pateikties par ziņojumu. Tas ir uh, ļoti būtisks ziņojums. Jūs burtiski parādāt ar pirkstu uz to, kas ir patiešām svarīgs. Es domāju, ka ir svarīgs arī komisijas enerģētikas un vīdes ģenerāla direktorāta viedoklis. Un uh, komisija piekrita parakstīt hārtu par dzimumu līdztiesību. Un uh, šī hārta solās uh, atvieglot dzimumu lomas optimizēšanu attiecīgajos ģenerāldirektorātos. direktorātos Taču, diemžēl, progresa darbā pie šīs hartas īsti nav, un, manuprāt, mums vajadzētu uzstāt. Ir būtiski, lai mēs uh, izdarītu spiedienu uz komisiju, uz visām institūcijām un uh, arī norādītu, ka Rio 20 plus uh, darbā trūkst dzimumu perspektīvas. Ir svarīgi, lai mēs aicinātu komisiju ieviest dzimumu līdztiesības pasākumus visās vides politikas jomās. Tas ir jo īpaši būtiski tagad, kad mēs tik daudz runājam par izaugsmi Eiropā, par vidē draudzīgiem aspektiem, tostarp par enerģētikā, un um, nesen tik runāts par energoefektivitāti parlamentā, un notika diskusijas ar padomi un komisiju, tika apreitināts, ka būs apmēram miljons jaunu darba vietu, bet nav skaidrs, kā tad īsti būs ar dzimumu līdztiesības perspektīvu šo darba vietu radīšanā. Tāpēc mums ir jājautā komisijai, kā tā aprēķinās vīriešu un sieviešu darba vietu proporciju un kā tā sekmēs sieviešu darba vietu rašanos. Tāpat arī ir jādomā par sociālajiem struktūru fondiem. Manuprāt, varētu būt interesanti noteikt labās prakses reģionus Eiropā attiecībā uz dzimumu līdztiesību un vidē draudzīgo izaugsmi. Šķiet, ka reģioni ir sākuši strādāt pie šiem aspektiem, un arī mums nepieciešams apmācīt uh, sievietes. Es uzskatu, ka patiešām vajadzētu nodrošināt uh, vairāk apmācības iespējas sievietēm attiecībā uz vidē draudzīgu tehnoloģiju izmantošanu. Tāpat vajadzētu domāt par uh, sieviešu perspektīvu arī uh, vadībā un lēmumu pieņemšanas struktūrās. Paldies, Tomsons kundze. Lulings kundze, lūdzu, nākamā. Paldies, priekšsēdētāji! Gribētu teikt, ka es neesmu ēnu referenti savā grupā. Un nu, tādēļ jau es jūs par tādu nenosaucātu. Neno, nenosaucu. Jā, priekšsēdētājs, tomēr gribētu pāris vārdus teikt par šo ziņojumu. Pirmkārt jau par nosaukumu. Esmu dzirdējusi daudzus Uh, jociņus no deputātiem, kas uh, kārtēji reiz ņirgās par mūsu komiteju un par šo nosaukumu. Es saku, vai tad jūs neesat, nevarat izdomāt vēl kaut ko stulbāku, kā rakstīt ziņojumu par to, kāda ir sieviešu loma vidē draudzīgā ekonomikā? Es domāju, ka vai nu mums ir jāmaina šis nosaukums, tiešām runājot par dzimumu līdztiesību vai arī par vienlīdzīgu attieksmi vajadzētu runāt šajā nosaukumā. Tas ir eh, tāds eh, jēdziens, ko esam izmantojuši šajā komitejā jau ļoti ilgi. Un šo jēdzienu izmanto arī visas direktīvas, kurās runa ir par līdztiesības starp sievietēm un vīriešiem. Nu, ja nevar mainīt to grozījumu, tad jāsadzīvo ar tādu, kāds ir. Taču es domāju, ka visumā jābūt ir piesardzīgiem. Ziņojumā un grozījumos ir tādi tukši vārdi, kas nekā arī netiek paskaidroti. Nu, piemēram, ir rakstīts, ka sievietes neietekmējot vidi tāpat kā vīrieši. Vai jūs tam varat paskaidrot, ko tas nozīmē? Euh, puis, euh, on dit que les personnes les plus pauvres dans les femmes comptent. Tālāk ir teikts, ka visnabadzīgākās, eh, visnabadzīgākā sieviešu daļa veido 70% no sievietēm, viņas visvairāk ietekmējot arī klimata pārmaiņas kādā veidā vidi tās ietekmē, vai nabadzīgām sievietēm nav pietiekami daudz uh, līdzekļu, lai kūrinātu telpas, kurās viņas dzīvo. Jeb kā tas ir domāts, es, ir tāda apgalvojuma, kuras es nebūtu nesaprotu, kas ir tukši, kas neko nenozīmē. Vēl kāda šie, šāda pērle. Ziņojumā rakstīts, ka sievietes pārāk maz piedaloties vides sarunās. Nu, varbūt, ka lielās konferencēs tas tā arī ir. Un sievietes nepiedaloties budžeta debatēs. Bet budžeta debatas tiek noturētas par zaļās vai vidē draudzīgās ekonomikas izveidošanu dažādos līmeņos - vietējā, reģionālā, dalībvalsts līmenī. Kāpēc jūs domājat, ka visās šajās diskusijās un debatēs ir pārāk maz sieviešu? Dažās vietās tas tā varbūt ir, bet citur tas tā nav. Vēl kāds smieklīgs apgalvojums šajā ziņojumā. H apsvērumā jūs rakstat, ka sievietes patērējot mazāk nekā vīrieši. Nu, man vienmēr ir bijis tāds iespējas, ka daudzos gadījumos ir gluži otrādi. affirmation euh, que je considérerais euh, euh comme euh, gratuite pour Es domāju, ka ir ļoti uzmanīgi jāizvēlas vārdi un jādomā, lai mēs nerakstītu visādas muļķības. Tāpat jau pa mūsu komiteju ir gājis un nevajag vēl vairāk sāsināt šo situāciju. Par grozījumiem. 8. un 14. grozījums, manuprāt, tiešām vērto, vēr, vērtējams tāpat, kā teica referents, piekrīt arī priekšsēdētājiem Renkundzei. Domāju, ka ir cilvēki, kas iesniedz grozījumus par jebko, pilnīgi jebkuram ziņojumam. Tagad tiek prasīts tas pats, kas jau simts gadus bija prasīts, tikai pieliek tam klāt šo te zaļo ekonomiku, vidē draudzīgo ekonomiku. Kaut arī šīm divām lietām nav nekāda sakara. Tiek atkārtotas sensenas prasības un tikai tās tiek pārdotas kā tādas zaļās inovācijas. Priekšsēdētājs pareizi teica, ka ir iesniegti grozījumi, kuriem nav nekāda sakara ar ziņojumu. Diezgan daudz ir šādu grozījumu. Nu, piemēram, septītais grozījums. tajā ir runāts par sieviešu lomu vidē draudzīgā ekonomikā, ka tās ir pārāk zēmu novērtēta un nesot atzīta. Nu, es nezinu, manā valstī, piemēram, galvenokārt sievietes tieši nodarbojas ar ekonomiku. Un tas radot lielu diskrimināciju sociālās aizsardzības, slimību apdrošināšanas jomā, pensiju jomā un adekvātu algu jomā. Kas tas tāds ir, kolēģi, šādā septītajā grozījumā? vēl ir kāds šāds te apgalvojums. Sievietēm esot zemāka sociālā loma nekā vīriešiem, un tādēļ sievietes esot pakļauts vardarbībai. Kāds sakars vardarbībai ar vidē draudzīgu ekonomiku? Man liekas, ka tas viss ir stipri pārspīlēts. Nu, ļoti iespējams, ka man nav pietiekami daudz iztēles, lai izprastu, šādus grozījumus. Euh, es domāju, ka jābūt ļoti piesardzīgiem. Mans pēdējais jautājums ir referentam par 19. grozījumu. Tajā tiek prasīta starptautiska vienošanās par kokību, kopīgu definīciju tam, kas ir vidē draudzīga ekonomika. Kam tad jūs prasīsiet šo te starptautisko vienošanos? Kam būtu jāvienojas? Paldies. Paldies, Lulings kundze. Referent kungs, tagad došu vārdu jums. Jūs atbildēsiet uz dažādiem jautājumiem, kas jums šeit tika uzdot. Lūdzu. Tak för det och eh, eh, jag... Paldies. Es sākšu apgrieztā secībā un vispirms atbildēšu uz Lulīngas kundzes jautājumiem. Ir virkne punktu, uz kuriem es šobrīd nevaru reaģēt. Ir patiešām tā, ka. Un zinātniski ir pierādīts, ka sievietes vidē tik ļoti nekaitē kā vīrieši. Un šī situācija, protams, var atšķirties dažādos kontekstos, bet sievietes vairāk izmanto sabiedrisko transportu, vīrieši vairāk brauc ar automašīnu, sievietes eh, mazāk patērē gaļu. Un eh, jā, tā patiešām ir, ka vīrieši ēd vairāk gaļas nekā sievietes. Un tā tas vienkārši ir, un tam, protams, ir dažādi cēloņi. Jā, tāpat ir jārunā par klimatu pārmaiņām. Un, protams, ka klimata pārmaiņa, pārmaiņas uz dzimumu līdztiesību nevar norakstīt, taču arī tās ir jāņem vērā. Notiek vidas pārmaiņas, paplašinās tūkstneši, mainās arī slimību raksturs, un šīs lietas citādāk ietekmē sievietes un vīriešus. Un jāteic, ka sievietes cieš no šīm sekām vairāk nekā vīrieši. Ir arī vairāk sieviešu, kas cieši no nabadzības. 70% nabadzīgo iedzīvotāju ir sievietes. Un te nu jārunā par to, ka šī problēma ir dzimuma specifiska. Attiecīgi, te mēs redzam ekonomisko fenomenu sociālās sekas. Vīrieši ietekmē vidi vairāk, patērē vairāk nekā sievietes. Un eh, jā, varētu arī teikt, ka uh, nabadzīgie cilvēki savā ziņā maksā par to, ka bagātie veido CO2 emisijas uh, vidē. Jāteic, ka sievietes arī nav pārstāvētas uh, sarunās par budžetu, par klīmatu. Un uh, jāsaprot, ka sieviešu un vīriešu rīcībā ir dažādas sekas. Tā rezultātā mums ir arī uh, pavisam atšķirīga realitātes uztvere. Atšķiras tas, kas mums ir svarīgs, atšķiras tas, ko mēs vēlamies mainīt. Un uh, jāteic, ka ir būtiski arī sarunās par budžetu, par vīdu, par klimatu ņemt vērā šo populācijas daļu Un lielā mērā šis jautājums pārklājas arī ar satiksmes politiku. Vairāk vīriešu, vīrieši vairāk vēlas uh, lietot uh, šausejas ātrumceļus un uh, vairāk vīrieši brauc ar automašīnām. Savukārt Sievietes labprātāk izvēlas veloceliņus. Vai mums tas patīk vai nē, tomēr sievietes un vīrieši pasauli uztver atšķirīgi, tāpēc viņiem jānodrošina līdzvērtīga pārstāvība, lai abu šo dzīmumu pieredzes tiktu ņemtas vērā. Eh, Varbūt uh, Te mēs mazliet steidzamies eh, ar eh, secinājumiem. Eh, atvainojiet, ja tā ir. Bet īsumā es vēlos vēl atsaukties uz Ramēras sacīto. Ir būtiski sasaistīt mūsu darbu ar Rio plus 20 konferences norisi. Uh, un Johansona kungs un Romēros kungs un Lulings kundze arī pieminēja nosaukumu jautājumu. Man arī tas īsti nepatīk tāds, kāds tas ir šobrīd. Ja mēs to varētu grozīt, nemainot procedūru, es eh, atbalstītu šādu rīcību. Es labprāt eh, iekļautu sieviešu līdztiesības eh, formulējumu nosaukumā. Taču mēs nekādā gadījumā nedrīkstam eh, nobloķēt procedūru. Mēs nedrīkstam bloķēt eh, šo ziņojumu. Tomsons, så är det precis så att jag, jag tycker det... Tomsons kundze arī sacīja, ko manuprāt svarīgu. Jā, ir nepieņēmami, ka komisija Rio plus 20 konferencē iesniedz tekstus, kur uh, šie aspekti vispār netiek ņemti vērā. Mums patiešām ir jārūpēs, lai dzimuma perspektīva tiktu ņemta vērā, un ja tā nenotiek, uh, tad ir ļoti bēdīgi. Foreslå att man röstar eh, bifall till till exempel. Eh, och sen... Un ir jāteic, ka es eh, absolūti atbalstu to, ko jūs sacījāt attiecībā uz grozījumiem. Lielas paldies, Gustafsson kungs, par šiem precizējumiem. Jūs runājāt par šo te ziņojumu nosaukumu maiņu. Es domāju, ka par to runāsiet arī ar koordinatoriem. Nu, redzēsim, kā tas ietekmēs mūsu darbības kalendāru, un tad pieņemsim lēmumus. Tagad es gribētu aicināt Eiropas komisijas pārstāvu Galanas kundzi. Viņa arī vēlas izteikties par šo tēmu. Paldies, priekšsēdētāji! Lielas paldies, ka aicināt mani izteikties! Pirmkārt, es gribu pateikties FAM komitejai un referentam Gustafsam kungam par šo ziņojumu Tas ir ziņojums par tēmu, par kuru pārāk bieži netiek diskusā, diskutēts. Ziņojums ir, varētu teikt, horizontāls, jo tajā ir skartas vairākas jomas, par kurām atbild vairāki komisāri. Es pierakstīju Tomsonas kundzes komentāru un Gustafsona kunga atbildi uz jautājumu, kas attiec uz šo te tēmu daudzveidību. Un šo komentāru aiznesīšu uz komisiju. Ziņojuma projektā parādās visas tradicionālās dzimuma līdztiesības tēmas, kas parāda, ka diemžēl nelīdztiesība, ko vērojam daudz un dažādās eh, darbības jomās, parādās arī vides ekonomikā vai vidē draudzīgā ekonomikā. To mēs redzam gan izglītībā, gan profesionālajā dzīvē, gan arī lēmumu pieņemšanā, kur gandrīz nemaz nav sieviešu. Tiek runāts par to, cik grūti sievietēm apvienot privāto un uh, sabiedrisko dzīvi, profesionālo dzīvi, un ka viņu profesionālais darbs netiek novērtēts tikpat augstu finansiāli kā vīriešiem. Uh, Mums ir izstrādāta stratēģija, to pieņēmām 2010. gadā par sieviešu vīriešu līdztiesību. Un jūs zināt, Eiropas komisija ar šīs stratēģijas palīdzību vēlas ieviest dzimumu integrācijas principus dzīvē. Mēs vēlamies sadarboties ar visām iesaistītajām pusēm, kas izstrādā šos te, šīs te politikas mēs domājam, ka Eiropas politikā visās nozarēs ir jāstiprina dzimuma integrācija mēs uh, eh, izsakojam rādītājus pēc Pekinas platformas rezultātiem. Dānijas prezidentūra savulaik eh, uzsāka šo te darbu un uzsāka ļoti precīzus pasākumus, nu, piemēram, rādītāju definēšanu par to, cik sieviešu ir iesaistīts lēmumu pieņemšanā, piemēram, sarunās par klimatu pārmaiņām. Tāpat arī ir rādītāji par izglītības, eh, sieviešu izglītošanos, zinātņu eh, priekšmetos, tāpat arī dažādas informātikas nozarē, cik ir sieviešu un cik nav. Secinājumu mums vēl nav, taču tos rīt pieņems EPSCO padoma. Eiropas dzimuma līdztiesības institūts atbalsta prezidentūru Uh, šajā jomā un ir uh, nesen publicējis ziņojumu par dzīmumiem un klimata pārmaiņām. Šajā ziņojumā mēs uh, redzam atspogļam ļoti daudzas tēmas, kuras ir, kurām pieskāries arī Gustafsson kungs, it īpaši transporta un enerģētikas tēmas. Vēlreiz gribu pateikties Gustafsson kungam par to, ka viņš ķēries pie šī ziņojuma rakstīšanas. Mēs novēlam viņam veiksmi darba turpinājumā. Paldies komisijas pārstāvēji. Gustafson kungs, vai jums ir vēl kaut kas piebilstams šo debašu nobeigumā? Jūs neko nevēlaties piebilst. Tādā gadījumā es gribu pateikties visiem. Lūlings kundze. Gustafson kungs neatbildēja uz manu jautājumu par starptautisko vienošanos. Es viņam uzdevu jautājumu, kam ir jāpanāk šī starptautiskā vienošanās par sieviešu iesaisti uh, vai par vidas, vidē draudzīgas ekonomikas definēšanu. Tas ir 19. grozījums, ko jūs iesniedzāt, un Lulings kundze grib zināt, kurā līmenī jūs redzat, ka varētu tikt noslēgts šis te nolīgums. Jā. Tieši tā. Situācija ir sekojoša. Vienīgā organizācija, kas drīkstētu šeit leģitīmi kaut ko definēt, ir apvienoto nāciju organizācija. Un eh, līdz ar to arī apvienoto nāciju organizācija varētu veidot šādu uh, starptautisku nolīgumu. Arī Eiropas Savienība to varētu darīt uh, padomē, sadarbojoties ar komisiju un tā tālāk. Taču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 Paldies, Gustafson kungs, par šo precizējumu. Mēs nedaudz uh, novilcināsim šo te kalendāru, acīm redzot, jo Gustafson kungs painteresēsies, eh, kas notiks ar ziņojumu nosaukumu. Tas tiks apspriests koordinātoru sanāksmē, un tādēļ es tagad neteikšu, kad tiks apspriesti grozījumi un kad mēs balsosim eh, par šo, kad mēs balsosim par šo ziņojumu eh, mūsu komitejā. Tādēļ vispirms gaidīsim koordinātoru lēmumu. Koordinātori tiksies šodien pat pulksten 17. kā paredzēts Es kā pagaidu priekšsēdētāju tagad došu vārdu jums, Gustafson kungs, kas esat īstais priekšsēdētājs. Och då vill jag bara <laughs> avsluta. Tack. Paldies. Es eh, pateicos par to, ka jūs pārņēmāt eh, priekšsēdētāja amatu. Es, un eh, ar to mēs arī slēdzam šīs dienas sanāksmi. Un tagad turpināsim 17. ar koordinatoru sanāksmi. Paldies!